varam saprast, kādēļ Dānija nav Eirozonā, jo mēs paši vēlētos lemt, kāda uh, ekonomikas politika mums būtu jāpiekopja, un tas ir jādara mums pašiem, nevis cilvēkiem Frankfurtē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais, uh, nākamā plenārsēde notiks uh, 7. 7. aprīlī 14.30. Tā būs īpašā sanāksme, īpašā plenāra sesija, kas būs veltīta Eiropadomas rezultātu apspriedē. Mēs šo sanāksmi esam beiguši. Paldies!